E, saka priekšsēdētāji, tagad esam beiguši vienas minūtes runas, un tagad es gribu paziņot, ka Horvātijas vāras iestādes man ir lūgušas atcelt deputāta Ivana Jakovčiča imunitāti.